Ar to vienas minūtes runas ir beigušās, pāriem pie nākamā ziņojuma. Paulsens kundzes ziņojums dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija uh, laika posmam no 2012. līdz 2015. gadam. Vispirms aicināšu izteikties Paulsens kundzes. Četras minūtes jūs rīcībā. Okay. Godātā priekšsēdētājs kundze, godātās dāmas un kungi, godātais komisāra kungs, kolēģi. Mums ir bijusi ārkārtīgi intensīvas, bet fantastiskas darba nedēļas, lai nonāktu pie šīs dzīvnieku aizsardzības stratēģijas. Un, manuprāt, šī dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija ir ļoti salīdzsvarota. Ēnu referenti ir sadarbojušies vienkārši lieliski. Arī darbinieki strādājošie un asistenti ir strādājuši vienkārši lieliski, un mums ir izdevies vienoties arī ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām, zemniekiem, lauksaimniekiem, lokopiem un visiem. Tomēr ir daži delikāti, ja tā varētu teikt, punkti šajās diskusijās, un viens ir tā saucamie juridiskie aspekti. Mēs esam vienojušies, ka komisijai vajadzētu rast iespēju kontrolēt dalību valstis tā saucamajā pārejas perioda laikā. Lūdzu, atcerēsimies, kas notika ar tā saucamajiem vistu būriem. Bija tā saucamais desmit garu periods, un komisija neko nevarēja darīt šo desmit gadu laikā. Un eh, līdz pat šī gada 2. janvārim desmit gadi bija pagājuši un pēkšņi likums stājās spēkā. Es uzskatu, ka būtu jābūt tādiem juridiskiem mērinstrumentiem, saskaņā ar kuriem komisija varētu dalību valstīm pieprasīt, ko tās dara, lai īstenotu Eiropas Savienības likumdošanu pārejas periodā. Tātad tas ir juridiskais aspekts, kas ir nedaudz pretrunīgs Otrais, kas ir ļoti, ļoti, ļoti diskutējams jautājums, un mums ir bijuši daudz jautājumu un netik daudz atbilžu, ir tā saucamie, tā saucamās halal, eh, halal eh, kašer Um, es uzskatu, ka tas ir nepareizs ceļš, ja dzīvnieki tiek slaktēti bez nomērdēšanas. Protams, ir reliģiski izņēmumi, kas ir ārkārtīgi precīzi, bet nedrīkst šo kašeru un halau slaktēšanu pārvērst par pamatu, tas ir tikai izņēmums. E, protams, ka neviens jau nerakstīs uz gaļas, ka dzīvnieks ir ticis nogalināts samērā nežēlīgi. Trešais, kas ir ārkārtīgi pretrunīgs jautājums, ir tā saucamie pa ielām klejojošie suņi un kaķi. Tā ir milzīga problēma ļoti daudzās Savienības dalību valstīs un ir patiesībā problemātiski vienoties par to, ko tad darīt. Mūsu dokumentā mēs atbildību galvenokārt uzliekam uz dalību valstu pleciem un patiesībā uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Mēs pieprasam lai pilnīgi visi mīļdzīvnieki, suņi, kaķi un citi mīļdzīvnieki, lai tie tiktu marķēti un lai tie tiktu ievadīti speciālā reģistrā. Taču viss vissvarīgākais mūsu priekšlikumā ir vispārīgs dzīvnieku labturības un aizsardzības nosacījumi. Tādi paši nosacījumi, kādi ir izveidot šobrīd pārtiks produktiem. Šim likumam vajadzētu attiekties uz pilnīgi, pilnīgi visiem dzīvniekiem, izņemot uz eh, savvaļas dzīvniekiem. Un šajā likumā ir jābūt pilnīgi skaidrām, skaidrām definīcijām, ko nozīmē dzīvnieku labturība, ko nozīmē dzīvnieku turēšana un kurš par ko ir atbildīgs. Uh, Pilnīgi noteikti ir jādalās ar iegūto pieredzi, jo dalību valstīs tāda ir. Pilnīgi noteikti mums ir jādarbojās pret priekšlikumiem, kas neatbilst mūsu idejai. Tagad par klonēšanu. E, dzīvnieku selekcija nedrīkst notikt nedabiskā veidā. Un tas attiecās gan uz kaķiem, gan uz suņiem, gan arī uz lopiem. Un visbeidzot, ir jābūt vispārīgiem noteikumiem, kas veicinātu brīvu konkurenci visiem zemniekiem visā savienībā. Un šis pēdējais ir ļoti svarīgs. Jā, jā. Sirsnīgs paldies. Tagad brīvais mikrofons. Bazesko kundze pirmā. Raport vizează în special. Paldies. Pausenskundzes ziņojumā Runa galvenokārt ir par māju dzīvniekiem un lolojumu dzīvniekiem. Taču es gribētu izmantot šo iespēju, lai runātu par Melnās jūras delfīniem, kas ir uh, atrodas briesmās. Vairāk nekā 300 delfīni pavisam nesen pēdējo divu mēnešu laikā ir nokļuvuši ļoti, šau, ļoti seklās vietās. Mm, viņi kļūst par zvejnieku upuriem, tāpat arī globālās sasilšanas un piesārņojuma upuriem. Šie ir skaistie, gudri un ļoti jūtīgi dzīvnieki, un mēs nedrīkstam pieļaut to izzušanu. Tieši tādēļ kopā ar e, četriem kolēģiem esam sākuši rakstīt deklarāciju numur 23, kurā prasām papildus pasākumu šo dzīvnieku aizsardzībai. To varētu izdarīt izmantojot izmantot dažādas uh, skaņu ierīces. Mēs arī pieprasām uh, ciešāku sadarbību Melnās jūras jautājumos. Gribētu aicināt kolēģis parakstīt šo te 23. deklarāciju par delfīniem. Nākamā runātāja lūdzu priekšsēdētāja kundze, dzīvnieki, kas tiek turēti lauku saimniecībās, ir jātur tā, lai viņiem būtu laba pārtika, laba dzīves apstākļi un arī medicīniskā aprūpe. Dzīvnieku veselības standarti ir ļoti svarīgi Eiropā. Šiem standartiem ir aizvien lielāka ietekme uz mūsu zemnieku konkurētspēju. Manuprāt, visām dalību valstīm būtu efektīvi jāizmanto tās iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienības lauka attīstības fonds tāpat arī iespējas, ko piedāvā septītā zinātnes ietver programma laika posmam līdz 2013. gadam, un kas paredz lietišķā, lietišķo pētījumu īstenošanu dzīvnieku labturības un audzēšanas jomā. Šajā kontekstā gribu teikt, ka dalību valstīm un Eiropas komisijai vajadzētu investēt lielākus līdzekļus jaunu tehnoloģiju izstrādē, kas nākt par labu dzīvnieku labturībai un veselībai. Tā baidīja kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Dalīkungs. Tad, kad jūs runājāt par Ungāriju un par dējēju vistēm, kas tiekot tur turētas joprojām eh, būros un likumdošana netiekot ievērot, tad nu, tas izrādīja izrādī ļoti lielu neizpratni. Cilvēki bieži vien par šiem jautājumiem uh, smējas. Viņi uzskata, ka visus noteikumus ir izdomājuši Briseles birokrāti, kas dzīvu vistu nav redzējuši, tikai redzējuši nokaut vistu uz savu šķīvi. Regulējums šobrīd ir ārkārtīgi vecmodīgi godīgs. Ir 13 dalību valstis, kurām bija 8 gadi novilcināšanās periods likumdošanas ieviešanā. Ir ļoti daudz investīcijas bijušas nepieciešams jauno būru izveidošanā. Diemžēl bija tāda kā dubultā morāla un atšķirīga standarta vecajām un jaunajām dalību valstīm. Tā bija kārtē reiz, kad kaut ko tādu vērojam. Tātad šis regulējums nekādā veidā nav cēlis Eiropas Savienības prestižu. Tas vienkārši parādīja Eiropas komisijas muļķību. Rošišovska kungs grib jums uzdot jautājumu. Vai tā baidīkungs jūs atbildēsiet uz to? Labi, tad Rošišovska kungs var uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nepacēlu zilo karti, lai jautātu Tabaidikungam. Es vienkārši gribēju pieteikties runāt brīvajā mikrofonā. Labi, es pierakstīju jūs. Lietāra kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies! Dzīvnieku labturības stratēģija ir laba, taču tajā neparādās daudz dzīvnieku sugas. Ir kāda rezolūcija, kurā es esmu pieminējis divus punktus, kurus parlaments savulaik atbalstīja. Rezolūcija pilnībā saskan daudzos jautājumos ar Paulsenskundas ziņojumu. Nu, pirmkārt, tajā runa ir par uh, transportēšanas ilgumu ceļā uz lopkautuvi. Uh, šis ilgums nedrīkst būt pārāk liels. Mēs savulaik parakstījām petīciju vai lūgumu rakstu. Vairums deputātu vēlas, lai šis transportēšanas laiks tiktu samazināts, un es ceru, ka trešdien balsojumā mēs atbalstīsim to. Tālāk, ja mēs runājam par klonāto produktu ierobežošanu un klonāto dzīvnieku pēctečiem Eiropieši nevēl šos klonētos dzīvniekus. Eiropas parlaments ir pret klonēšanas tehniku, un trešdien mums būs pēdējā iespēja balsot arī attiecīgi un balsot šo, par šo citu rezolūciju. Tagad Vašišovska kungs, lūdzu, jūs pieteicāties. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu sveikt Paulsenes kundzi ar lielisku uzrakstīto ziņojumu. Jūs ar lielu reālisma ķerusies pie šīs tēmas aprakstīšanas, bet tāpat laikā arī jums ir ļoti daudz konkrētu uh, priekšlikumu. Atvainojos, taču es gribētu komentēt finansējumu jautājumu. Mēs nevaram uzlabot dzīvnieku labturību, nepieprasot papildus finansējumu. Tas nav iespējams. Otrakārt, Pausens kundze ziņojumā liela daļa ir veltīta komerciālo attiecību problemātikai, un jūs runājat par to, kā dzīvnieku labturība būtu jāatspoguļo tirdzniecības līgumos. Mums, protams, ir jāprasa, lai importētāji ievērot tādas pašas normas kā mēs. Treškārt, Pausens kundze, jūs runājāt par. Uh, klejojošiem dzīvniekiem, par kuriem mums nav tiesību aktu. Paldies! Tagad aicināšu izteikties Skotas kungu lūdzu. Sī, grācie, prezidente. E... Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu pateikties Maritai Palsenai pār ziņojumu. Jāsaka gan, ka ir diezgan dīvaini, ka šajā ļoti prestižajā plenārsēžu zālē, kur pieņemam dažādus svarīgus lēmumus, tagad mums jārunā ir par dzīvniekiem, un mēs zaudējam laiku runājot par šo jautājumu, tas daudz ko izmaksās mūsu nodokļu maksātājiem. Protams, ka šīs tiesība akts varētu būt svarīgs dzīvnieku mīļotājiem, un es pats esmu viens no tiem. Taču Un, protams, ka tam būs kaut kāda pozitīva ietekme uz dzīvnieku dzīvi. Taču ir iesniegta vesela virkne grozījumu, kas, jāsaka, grauj mūsu draugu labturību. Nekādi ētiski vai juridiski um, labumi netiek panākt ar šiem te grozījumiem. Tādēļ man rodas jautājums, kādēļ mēs veltam tik daudz laika un resursu šo jautājumu apspriešanai. Es balsošu pār kolēģis Paulsens rezolūciju. Paldies. Nobeigumā pēdējais runātājs Paškas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs ļoti smagnēji tiek ieviesti tiesību akti. Ja mēs e, neuzraugām šo tiesību aktu ieviešanu, tad paveras iespējas dažādiem pārkāpumiem. Tā to jau mēs redzējām tiesību aktu ieviešanā attiecībā uz dejēvistiem. Ieviešana tika paredzēta 12 gadu garumā. Taču, diemžēl, pat pēc šiem 12 gadiem dažas valsts nebija gatavas ieviest šos tiesību aktus, un dažas valstis vēl joprojām pieprasīja izņēmumu statusu. Varam uzdot jautājumu, kas notiek ar tām olām, kas tiek dētas tādos apstākļos, kas neatbilst kritērijiem. Piemēram, Slovākijā šī gada aprīļa vidū plosījās salmonēlas epidēmija, salmonelozes epidēmija. Ar to sasirgā um, bērnu dārza audzēkņi. Uz olām nebija norādīta to izcelsme. Paldies, Paškas kungs, jūs laiks beidzies. Tagad aicināšu izteikties komisāru dalī. Thank you very much, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es esmu ļoti gandarīts, eh, redzot, ka Eiropas parlamentā, padomē un citviet ir notikušas daudzas diskusijas, eh, ņemot vērā komisijas paziņojumu, ar kur tik ieviest Eiropas Savienības eh, dzīvnieku labturības stratēģiju. Stratēģija ierosina jaunu pieeja dzīvnieku labturībai Eiropā. Pēc vairāk nekā 40 gadiem, kad eh, pirmreiz tika izstrādāta likumdošana, joprojām šajā jomā ir iespējams gūt uzlabojums visā Eiropas Savienībā. Stratēģija par to, kā labāk uh, īstenot likumdošanu, kā labāk um, informēt, informēt patērētājus, tāpat uh, kā vienkāršot likumdošanas ietvaru, kā pievērst uzmanību izglītībai un tehniskai palīdzībai interesētajām pusēm. Pirms es runāju par um, atsevišķiem jautājumiem, gribētu pateikties Palsens kundzei, kas ir izstrādājusi ļoti līdzsvarot ziņojumu par šo ārkārtīgi sarežģīto un jūtīgo jomu. Uh, Es ar prieku secinu, ka Eiropas parlaments atbalsta komisijas viedokli par eh, stratēģijas galvenajiem elementiem. Par to, ka tiek ierosināts vienkārši pamatlikums, tajā pat laikā ņemot vērā konkrēto sugu un nozaru īpašības, eh, un tas eh, skar visus dzīvniekus saimnieciskās darbības ietvaros. Tas, ka tiek apsvērta doma izveidot Eiropas atsaucas centru izveidi Eiropas līmenī un uh, ka kompetentās iestādes veidot, te, izstrādāt tehnisko informāciju par Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu un uh, zināšanu izplatīšanu. Un tāpat par uh, juridisko tādu pieturpunktu izstrādi, lai dalība valsts varētu uh, pareizi īstenot uh, jauno likumdošanu. Šajā ziņojumā papildus ir arī nodrošināts, ka ir jāpanāk, lai pašreizējā likumdošana tiktu labāk īstenot, un tas ir arī komisijai ļoti būtiski. Es tāpat esmu viensprāts ar Palsins kundzes ziņojumā izteikto viedokli par to, cik svarīgi ir atbalstīt un optimizēt starptautisko sadarbību starptautiskajā uh, arēnā, it īpaši uh, Uh, FAO un Pasaules dzīvnieku labturības uh, organizācijas ietvaros, kā arī divpusējās sarunās, iekļaujot dzīvnieku labturības jautājumu sarunās ar trešajām valstīm un uh, lai veicinātu Eiropas Savienības viedokļu izplatīšanu un izpratni par dzīvnieku labturības standartiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo pārtiks ražošana kļūst par tādu globālu aktivitāti un tas tā, tā arī ietekmē uh, konkurētspēju. Protams, ir daži tādi elementi, par kuriem būtu jāpadomā vairāk, pirms mēs ierosinām kaut kādu konkrētu rīcību. Piemēram, ziņojumā ir teikts, ka komisijai vajadzētu padomāt par eh, konsekventu Eiropas Savienības mērogu marķēšanas schēmu ražotājiem, kas būtu stingrāk par pašreizējo likumdošanu marķēšanas jautājumā. Es arī gribētu, lai Eiropas Savienības ražotāji, kas vēlas uzlabot eh, dzīvnieku labturības standārtus eh, par saviem produktiem varētu prasīt augstāku cenu, bet mums ir jādomā ļoti nopietni par to, vai likumdošanas pieeja būtu tāpat piemērotākā. Ziņojumā arī tiek aicināts noteikt obligātus dzīvnieku labturības pasākumus eh, lauka attīstības programmu ietvaros, bet kā deputāti noteikti zina, eh, kapa pārskatīšanas ietvaros tiek domāts arī par uh, par, par šādu ideju, un tāpēc varbūt vajadzētu šīs diskusijas mm, kopēc lauksaimniecības politikas pārskatīšanas ietvaros apspriest. Es domāju, ka dzīvnieku labturība ir tāds ļoti plašs jautājums, kur ir ietekma arī daudzām citām politikām, un tāpēc es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs un noderīgs ierosinājums. Tālāk pievērsīšos debatēm mīdzīvnieku labturības jautājumiem. Komisija piekrīt, ka tas ir viens no būtiskiem jautājumiem, ko varētu iekļaut pētījumos stratēģijas kontekstā. Mēs eh, raudzīsimies, kāda būs rezultāta un domāsim tālāk, kā arī izsināt šo jautājumu. Tagad es gribētu runāt par dzīvnieku transportēšanu, kas ir ļoti būtisks jautājums dzīvnieku labturības kontekstā. Es um, pirms pāris nedēļām uzņēma delegācija, kas man nodeva lūgumu rakstu ar eh, lūgumu noteikti 8 stundu transportēšanas ierobežojumu. Es gribētu no teikt, ka mēs vairāk iemeslu dēļ nevaram apmierināt šo prasību. Mēs šo jautājumu risināsim eh, pārskatot pamatlikumu par dzīvnieku labturību, kas eh, kas ir daļa no dzīvnieku labturības stratēģijas, par ko runājam šodien, un kur cits starpā tiktu ierosināti jauni instrumenti, kā uzlabot um, dzīvnieku labturības likumdošanu, tā skaitā transportēšanas laikā. Es uzskatu, ka īstenošana tik tiešām ir viens no būtiskiem jautājumiem dzīvnieku labturības un um, jomā, tā skaitā runājot par transportēšanu. Kā es jau norādīju padomu sēdē 18. jūnijā, mēs esam ierosinājuši virkni likumdošanas un nelikumdošanas um, pasākumu, lai uzlabotu dzīvnieku labturību transportēšanas laikā, bet uh, man ir, es ar sapratni izturos par to, ka vajadzētu iestāties pret to, ka dzīvnieki tiek ļoti ilgi transportēti uz nokaušanu. Bet, kā es jau paziņoju padomu sanāksmēs, esmu gatavs eh, izpētīt eh, datus, kas varētu palīdzēt izgaismot šo jautājumu. Es domāju, ka mums ir jāpēta ierosinātās rīcības, kas ir iekļautas eh, dzīvnieku labturības stratēģijā, un jāpēta, kādā veidā varētu uzlabot dzīvnieku stāvoklī transportēšanas laikā. Uh, Vēl par dažiem citiem punktiem. Pirmkārt, es ļoti labi saprotu to gadījumu saistībā ar uh, dējēju vistu būriem. Es gribētu teikt, ka tā ir direktīva, kas tika izstrādāta pirms 12 gadiem, un uh, pagājušajā gadā pārējais periods tuvojās noslēgumam, un tas fakts, ka dažas valstis, dažām valstīm bija īsāks laika sprīdis, lai sagatavotos šīm pārmaiņām, faktiski Nu, jāsaka, šīs valsts, tā skaitā ir arī mana valsts, piedalījās sarunās par šo direktīvu iestāšanās sarunu laikā, un tāpēc visi bija ļoti labi informēti par to, kādi ir šie te laika grafiki un kādas būs saistības. Es jau daudzreiz esmu teicis, ka šobrīd komisija veids padziļinātu ietekmes izvērtējumu par klonēšanu, un es ieradīšos šajā parlamentā, un tāpat arī padomē, nākšu klajā ar priekšlikumu par eh, direktīvu klonēšanas jautājumā. Un visbeidzot, paldies parlamentam un tīpaši Polsens kundzē par šo ļoti vērtīgo ziņojumu. Ar prieku sagaidu, ka parlaments un komisija panāks tālāk progresu kopīgi strādājot pie šīs stratēģijas. Paldies jums! Paldies Dalīkungam, līdz ar to debats beigušās. Par šo tekstu balsosim trešdien pulksten 12.30. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Kohons Senālovs kundzes ziņojums